ļoti lepna, jo esmu pirmā komisāra, kas stāv jūsu priekšā, jums pildot jūsu jaunu amatu. Paldies! Biztos asszony, nagyon köszönöm a figyelmességét, és köszönöm. Paldies jums! Paldies arī par komplimentu un apsveikumu. Paldies arī visiem citiem, kas mani apsēkuši. Es ceru, ka Eiropas Savienība izveido zinām noza šķirstu, zināmu solidaritātes apliecinājumu, lai varētu arī daudzus iekļau uzņemt šajā šķirstā. Nu, ko mums ir sešas rezolūcijas priekšlikumi, un rīt par to balsosim. Tagad beidzam debats par šo jautājumu. Napirendī pontung. Beidzamais darbkārtības jautājums šovakar, šodien. Un es sveicu visus tiešām, kas vēlējā vakarā stundā ir gatavi arī piedalīties debatēs. Tātad ir uzdots mutiskais jautājums komisijai par juridisko izglītību, jeb tiesku apmācību. Un vispirms došu vārdu Berlinguera, mm, kas ir sagatavojis šo jautājumu. Jā, paldies priekšsādātā, cienītā komisārs kundze. Šis mutiskais jautājums mēs viņam uzdevām, lai noskaidrotu kopā ar komisiju ļoti nozīmīgos jautājumus, kas ir daļa no Stokholmas programmas. Un mēs veidot tiešām arī par um, kopējo um, tiešām juridisko telpu Eiropā. Ņemot vērā šo paziņojumu, ko komisija ir nākusi klajā, uh, piedošana nāks klajā un arī runās par svarīgo pilotu projektu, es uzreiz gribu norādīt, ka mums ir vairākas lietas, kuras mēs vēlamies precizēt. Pirmkārt, mums ir jāskatās par konsultācijām. Uh, tam ir jāsāk sākotīgi saulaicīgi, laicīgi, tad konsultācijām ar parlamentu, jo tieši šajā sākuma fāzē, kur mums ir vairākas mm, idejas par kopīgiem projektiem, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs sadarbotos kopā. Lai mums nebūtu tikai tā situācija, ka parlaments tiek iesaistīts tikai tad jau, kad projekti jau ir ieguši zināms aprises. Tad vēl arī jautājums ir par saturisko pusi. Mēs pieņemam, ka šī nacionālā tiesneši un arī advokāti, eh, pietošana prokurori, kas eh, pārstāv atsevišķas dalībvalstis, viņi ir arī šķirošs spēks Eiropā. Jo, zināmā mērā, mums taču nav tikai Eiropas tiesības, bet mums ir arī jāizteno nacionālās tiesības. Piemēram, konfliktu noregulējums, ārpus tiesas, tāpat arī tiesvedība. Tāpat viņi atrisinās dažādākos iedzīvotāju konfliktus, un līdz ar to viņi ir pirmie, kas aizsargā Eiropas pilsoņus un Eiropas pilsoņu tiesības. Un šīs lietas tomēr būtu jāsakārto, jo šajā kompetence, kompetences jomā mums ir jāspēj šos jautājumus sakārtot. Ir vairāk Eiropas tiesību elementi, un Eiropas tiesībām ir jāpanāk un jānodrošina tas, ka mēs varam atrisināt daudzas problēmas, kuras mēs šādējādi varam atrisināt un līdz ar to arī uzlabot cilvēku dzīvi. Mēs tiešām gribētu, lai visas lietas mēs varam veidot uz savādākiem pamatiem. Mēs nepiekrītam tam, ka šos programmas un projektus varētu īstenot kāda līdzšinējās Erasmus programmas, piemēram, jo tas skaits, ko var ienosekt ar šādu veidu programmu, būtu daudz par mazu. Ir milzīgs izmaksas šāda veida apmaiņā. Un mēs uzskatām, ka Erasmus um, programmas piemērs nebūtu piemērojams tiesnešiem un prokuroriem. Tāpēc mēs savā dokumentā esam arī atrunājuši un akcentējuši jautājumus par dažādu veidu tālāku semināru veidošanu. Tas jau nebūs tāds atsevišķas skolas jau akadēmijas. Tie, piedošana, nebūs nekāds skolnieki, tie būs arī ļoti augsti kvalificēti um, profesionāļi. Un mēs nevaram vienkārši viņus tā piemērst kādā semināram klāt. Mums jānodrošina tiešām tāds iespējas, ka viņi ar jaunajiem Eiropas tiesību aspektiem iepazīstas ļoti pamatīgi. Mēs jau līdz šim esam veidojuši dažādu veidu tīklus, dažādu veidu juristu apmācībai. Un tā kā mēs šeit gribam uzsvērt, ka mēs runājam par ļoti specifisku lietu, nevis vispārējiem principiem. Un mēs sastopamies ar konkrētām problēmām. Gan tiesneši, gan prokurori saskarās ar konkrētu problēmu un mums ir jārisina. Proti, mums ir jāprot atrast patiesi stimulu, ka mēs tiešām spējam viņus motivēt, lai viņi būtu gatavi arī pārskatīt līdzinējo pieredzi, līdzinējo savu izglītību un būtu gatavi apgūt jaunas lietas un tiešām iegūt tādu sajūtu par uh, Eiropas tiesību drēbi. Mums tiešām arī jāspēj piedāvāt jaunajam pievilcības stimulus šiem kursiem, jo līdšanēja Eiropas tiesību semināri un līdšanējā praksa, nu, varbūt nav bijuši tie pati iepriecinošākā. Man rada bažas arī tas, kas paziņojumā ir formulēts šādajādi, ka mēs veidot tādu Eiropas centrālu iestādi šādam tiesnešu un prokuroru apmaiņas procesam. Mēs uzskatām, ka tam jābūt ir gluži otrādi, tam jānāk iniciatīvām no lejas uz augšu, nevis jāveido centrālā iestāde. Uh, Tas savukārt arī nozīmē to, ka mums Eiropā ir jāveido šāda Eiropas mentalitāte. Gan juristu starpā, tātad tiesnešu prokuroru starpā, kas jau šobrīd strādā Eiropas iedzīvotāju vārdā. Bez šādas mentalitātes mēs nevaram veidot Eiropu. Tas ir ļoti svarīgs trumpis, kuru mēs varam izspēlēt kopējā Eiropas saimnības veidošanā. Paldies! Paldies! Arī par to, ka ierunā, ievērojāt jums piešķirto uzstāšanās laiku. Paldies par šo ļoti informatīvo ievadu. Tālāk došu vārdu komisārs kundzei. Lai viņi sniegtu komisijas viedokli. Jā, paldies priekšsēdētāji komisijas vārdā. Paldies arī par uzdoto jautājumu. Man ir patiesi prieks arī iesaistīties dialogā par šo jautājumu ar Eiropas parlamentu. Komisija šobrīd strādā, lai uzlabotu labāku pieju Eiropas līmeņa apmācībai ne tikai tiesnešiem un prokuroriem, bet visiem citiem juristiem. Mēs veicinām kontakts un mēs arī uzturam aktīvus kontakts ar visāda veida tīklošanas organizācijām, kuras uzskatām par ļoti nozīmīgām. Dalībvalstis ir arī nozīmīgas, jo tās veido kopējo atbildību, tās uzņems komplējo atbildību par tiesnešu un prokuroru un tiesu darbinieku izglītošanu. Komisija šobrīd veids aplēsis par nepieciešamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu Eiropas līmeņa juristu sagatavošanu. Un atsevišķus priekšlikumus mēs jums jau arī piedāvāsim jau nāko, nākošai finanšu perspektīvai. Staplaikā ir svarīgi, lai mēs arī jau izmantotu iespējami labāk piedāvājuma esošos aktuālos līdzekļus. Mēs esam spēruši vairākus soļus, lai nodrošinātu, ka Eiropas līmeņa juristu sagatavošana tiktu arī iekļauta jaunajās finanšu programmās. Tomēr vēlos pasvītrot, vairāk gadu garumā interesētās puses mēs viņus visu laiku aicinājām iesaistīties Eiropas līmeņa apmācībā, aicinot viņus pieteikties ar saviem jauniem projektiem. Diemžēl atsauce bijusi ļoti slikta. Mēs esam saņemuši ļoti nenozīmīgu skaitu dažādu projektu. Uh, un bieži vien šie projekti nav bijuši pietiekami kvalitātīvi. Un nec tas ir bijis apvienoši ne juristiem, ne prokuroriem, nec tiesu izpildītājiem, nec arī tulkiem. Komisija aicina iesniegt arī citus priekšlikumus projektiem tiesu darbiniekiem, bet šobrīd mēs nevedam konkrētu pilotprojektu saskaņā ar 48.6. panta finanšu regulas pantu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs komisijā tiešām nospētu nodefinēt, kuras tad ir šīs juridiskās profesijas, kuras būtu pirmās, kuras mums būtu jāvirs kā svarīgākās, un kur jāņem vērā šie organizatoriskie aspekti, ņemot vērā konkrētās profesijas specifiku. Par šo juristu sagatavošanu un mācību spēku sagatavošanu mēs esam gatavi īpaši pievērst eh, uzmanību salīdzinošām tiesībām un tiesību tuvināšanai, kas ir ļoti svarīgi arī atspoguļots jau komisijas rīcības plānā. Mūsu kontakti ar ieinteresētām pusēm skaidri atklāja, ka jānodrošina spēcīgas struktūras juristu sagatavošanā un tur ir daudz neatbildētu jautājumu, un komisija šobrīd tos risina, par kādā veida aktivitātēm mēs tieši precīzi runājam, kad runājam par Eiropas līmeņa juristu sagatavošanu tieslietu jomā. Un kāda šī Eiropas līmeņa apmācība būs, kā mēs varam noteikt līdzinējo apmācības kvalitāti, kā mēs varam arī iedrošināt spēcīgu apmaiņu starp lauskrātu pieredzi, konkrēto zināšanu nodošanu un ne tikai salīdzinošās tiesībās, bet arī konkrētajās prasmi ziņā, kas ir svarīgs, lai strādātu Eiropas tiesību jomā, piemēram, citu svešvalodu zināšanu un izpratni par pārobežu darbībām, kā piemēram banku sektoru. Un tāpat arī, kā viņi var reaģēt uz konkrētām iedzīvotāju prasībām. Līdzinējās Eiropas juristu aktivitātes un apmācības aktivitātes ir mums šobrīd jāizanalizē, lai vajadzētu, varētu nākt ar labākiem priekšlikumiem. Lūk, pie tiem visiem uzdevumiem šobrīd komisija strādā. Un izanalizējot to visu, komisija 11. gadā nāks klājā ar savu jauno paziņojumu. Tas nozīmēs arī konkrēts priekšlikums par finansēm, jo mūsu mērķi ļoti augsti arī attiecībos finansēm, un tie būs daudz apjomīgāk nekā šobrīd tās ir pieejams. Tādēļ mēs arī šos jautājumus turpināsim diskutēt ar jums tālāk. Paldies! Thank you, Mrs. Commissioner. Paldies, komisārs kundze. Un tagad politisko grupu vārdā. Pirmais izteiksies Tadeuš Zvifka, kuram ir divas minūtes, kurš pārstāv tautas partiju debatiju. Paldies, komisārs kundze. Savstarpējās atzīšanas princips ir fundamentāls, un šeit ir nepieciešama apusēja ticība tiesu sistēmām. Un šāda uzticēšanās iziet tikai no tā, ja jūs saprotat tiesu sistēmas kultūru Eiropā. Bet šo tiesu kultūru atbalsta attiecīgā politika, informācijas apmaiņa, pieredze apmaiņa, mobilitātes programmas, arī tiesnešu un tiesdarbinieku apmācība. Un ir nepieciešams arī universitātes programmas modernizēt. Šeit noteikti aktīvu lomu var spēlēt šie dažādie Eiropas tīkli, kas ir izveidoti Un, lai uzlabotu tiesnešu un tiesdarbinieku apmācību, mums ir nepieciešams eh, pasvītrot arī e-justice portālu nozīmi. Tas ir daudzvalodu portāls, kas dod mm, piekļuvi uh, dažādām datubāzēm, izlūkošanas sistēmām, dažādām tiesu un netiesas līdzekļiem, un tas ir ļoti labs rīks, kas palīdz pilsoņiem izprast un arī atrisināt savas tiesiskās problēmas. Dažādu reģistru izmantošana, arī parastas vienkārši saprotamas vadlīnijas būtu ļoti apsveicama pieeja. Eiropas parlamentam ir jābūt tiktu iesaistītam šajā e, šajā programmu izstrādes sistēmā, ir tīpaši tādā ziņā, kas izriet no līguma 81. un 82. pantu. Un komisijai noteikti jākonsultējas ar parlamentu, tīpaši tad, kad ir runa par jaunu institūciju izveidi, e, par attiecīgo sistēmu izveidošanu. Šeit es īpaši gribētu pieminēt Eiropas Tiesību akadēmiju un citas eh, organizācijas. Attiecīga tiesneša izglītība ļaus ātrāk izskatīt pārobežu lietas, arī iekšējais tirgus eh, darbosies sakārtotāk un arī līdz ar to mūsu iedzīvotāju dzīve būs vieglāka. Paldies! Tālāk Lidija Joana Geringen de Odenberga. E, Paldies, priekšsēdētāji! E, es jau otrajā sasaukumā darbojos juridiskajā komitejā e, Eiropas parlamentā, un es zinu, cik svarīgs ir šis jautājums. Eiropas tiesu sistēmas attīstība nebūtu iespējama bez apmācītiem juristiem. Ir grūti par augstu novērtēt Uh, tiesu sistēmas lomu Eiropas tiesību aktu aizsardzībā. Tie ir dalību valstu uh, tiesneši, kas var griezties pie Eiropas kopienu tiesas ar jautājumiem par to, kā interpretēt Eiropas tiesību aktus uh, gadījumos, kad tie varbūt ir pārkāpt nacionālā līmenī. Tāpēc ir skaidrs, ka uh, tiesnešiem ir labi jāpārzina Eiropas uh, tiesības. Un šobrīd situācija nevienmēr ir uh, apmierinoša. Uh, Eiropas Savienības tiesību akti ir eh, primāri attiecībā uz nacionālajiem tiesību aktiem. Uh, Uh, bet bieži vien tas netiek ievērots. Es esmu par tiesnešu apmācību, ir jāstiprina uh, tās struktūras, kas organizē uh, šādu apmācību Eiropas juridiskā akadēmija un citas struktūras. Domāju, ka šādiem kursiem ir nepieciešams sniegt labāku finanšu atbalstu Eiropas Savienības līmenī. Tas būtu jāņem vērā jaunajās sarunās par finanšu perspektīvu periodam no 2013. līdz 2020. gadam. Paldies! liberālišu. Paldies un paldies, ka pieturējāties pie sava runas laika. Tālāk Volis kundzei vārds. Thank you, Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze. Mēs šeit daži telpā atlikušie no juridisko lietu komitejas esam uh, ārkārtīgi ieinteresēti Stokholmas programmā, bet nav jēgas, ka mēs sēžam šeit vai Briselē un pieņemam jaunus likumus, ja mūsu tiesneši dalību valstīs nepārzina šos likumus un nav uh, pietiekami profesionāli šo likumu interpretēšanā pilsoņu labā. Un, godīgi sakot, situācija šobrīd ir ļoti nepatīkama. Mēs prasam daudz no tiesnešiem dalību valstīs. Viņiem jāpārzina valsts likumdošana, Eiropas tiesības. Mēs gribam, lai viņi pārzimē, pār, pār, pārzinātu arī uh, citu valstu, 27 valstu tiesības, lai viņi zinātu valodas, lai viņiem būtu salīdzinošo tiesības zināšanas. Uh, par dažādām sistēmām. Tātad, lai to panāktu, tam nepieciešama nauda, uh, laiks, iespējams vairāk cilvēku dzīves garuma. To ir grūti panākt uh, bez uh, bez ārkārtīgi lielas apņemšanās tiesnešiem un tiesu darbniekiem ir nepieciešama liela griba. Mums ir jārod iespēja turpināt apmaiņas programmas un izglītību, bet arī dalībvalstīm pašām kaut kas ir jādara. Bet es gribētu raudzīties nākotnē, jo tie ir šodienas studenti, kas rīt būs tiesneši. Un tieši tur mums ir jākoncentrē savu uzmanību un jāpanāk, lai nākotnes tiešneši Eiropas Savienībā tagad saņemtu nepieciešamo izglītību. Paldies, uh, Volis kundzei. Uh, tagad. Uh, Nākošais runātājs būs Paškas kungs no FD grupas. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, komisārs kundze, galvenais priekšnosacījums labi funkcionējošai kopējai tiesu tiesību telpai ir savstarpēja atzīšana, dažādu juridisko tradīciju metožu respekts balstoties uz kopīgu savstarpēju kon, uh, konfidencialitātu un uzticību starp uh, tiesnešiem un pilsoņiem. Dažādās dalība valstās dažādas tiesu sistēmas, bet tas nekādā veidā nedrīkst graut mūsu pilsoņu tiesiskumu un uh, tiesības uz uh, kompetentu jautājumu izskatīšanu tiesā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi radīt vislabākos iespējamos apstākļus Eiropas uh, izglītībai tiesu jomā, lai labāk nu, saprastu saiknes starp Eiropas un uh, nacionālām tiesību sistēmām ir nepieciešams izveidot akreditētu institūciju tīklu, kas nodrošinātu uh, tiesnešu apmācību, kas nodrošinātu mācību kursus par uh, vietējām, par paš, pašmājas salīdzinošām tiesībām, Eiropas tiesībām. Uh, Mums ir nepieciešams paredzēt attiecīgos līdzekļus savienības līmenī, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu tiesisko drošību. Paldies! Köszönöm szépen, Páska. Paldies, Páskas kungam. Baldassari úr hiányzik, ő beszélt volna. Mēs uh, Esam nedaudz uh, iekavējuši savu laika grafiku. Baldasārī kungs eh, šķiet nav klāt zālē. Viņš būtu bijis priekšpēdējais runātājs, ja viņš būtu. Došu tālāk uh, Vikstroms kundzei no Aldas grupas. Tak, fru komisionēru. Vår uppgift är att tillsammans... Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mūsu kopīgais uzdevums ir veidot Eiropu nākotni. Un šī nākotnes Eiropa būs balstīta uz kopīgām vērtībām un arī respektējot arī atšķirības, kas ir mūsu kopīgais spēks. Un mums šīs vērtības jāaptur prātā un šīs vērtības mēs nedrīkstam pazaudēt. Uh, ikdienas dzīvē ļoti svarīgi, lai vīrieši un sievietes, kas darbojas tiesu sektorā, varētu tikties un diskutēt, lai varētu mācīties viens no otra, eh, jo bez šādām tikšanām, kā ir iespējams saprast otru kultūru, kā ir iespējams respektēt un saprast dažādās tradīcijas Tāpēc ir nepieciešams stiprināt apmācību, ir nepieciešams veicināt dialogu, ir nepieciešams radīt apmaiņas iespējas uh, starp attiecīgiem profesionāļiem vīriešiem sievietēm. Uh, Un tādā veidā mēs veidosim mūsu juridiskās sistēmas vitalitāti. Mums ir nepieciešams reaģēt ātri, un mēs gaidām ļoti daudz ko no komisijas. Mēs gaidām, ka komisija nāks ar iniciatīvām, lai mēs varētu veidot uh, e, Eiropas struktūras. Es uh, már is visszaadnám a szót. Paldies, Vikstrom kundze. Labi, tagad Georgievs kundze, jo nav neviens pieteicies brīvajā mikrofona komisārs kundze, vai es varētu lūdzu pabeigt diskusiju. Uh, um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tie komentāri, kas šeit tika izteikti, ļoti lielā mērā saskana ar komisijas uh, apņēmību un uh, nodomu pēc iespējas vairāk nodrošinātu šo tīklojumu veidošanu, lai ļautu profesionāļiem e, izmantot un papildināt uh, savas uh, iemaņas un zināšanas, un tāpat, lai varētu nodrošināt uh, platformu apmācībai nacionālā, reģionālā un Eiropas līmenī, un lai nodrošinātu arī aktīvu vispušu iesaistību, lai Eiropas tiesu akadēmija iesaistītos, vai Eiropas tiesu tīkls un uh, uh, citi. Otrām kārtām tika izteikts ļoti svarīgs komentārs par uh, vēršanos un skatīšanos nākotnē. Uh, komisija ļoti lielā mērā tam piekrīt. Jautājums ir, kā to reāli ieviest un izdarīt. Jo uh, mācību programmas turpinās, protams, 2011. gadā, bet mēs arī strādājam pie paziņojuma, kas būs saistīts ar nākošo finanšu perspektīvu. Trešām kārtām gribētu sniegt vienu ļoti konkrētu komentāru. Man ir liels prieks informēt parlamentu par to, ka e-justice portāls sāks darboties 16. jūlijā, jo mēs nedrīkstam gaidīt, uh, līdz jaunam paziņojumam mums ir jāizmanto tie līdzekļi, kas mums ir pieejami, un galu galā runa te ir par labāku Eiropas tiesību aktu ieviešanu, bet runa ir arī par to, lai palielinātu pilsoņu uzticību un lai mēs varētu paļauties uz kolektīvu virzīšanos uz priekšu. Un gal galā no tā visa ieguvējiem, ieguvējiem ir jābūt mūsu pilsoņiem tāpēc eh, te arī es likšu punktu savā runā, priekšsēdētāja kungs. Šī ir pirmā reize, kad jūs vadat eh, sēdi eh, šajā amatā. Jāsaka, jums veicies ārkārtīgi labi. Mēs es, sākām 5 minūtes pēc 9 un šķiet, ka mēs esam spējīgi pabeigt 5 minūtes pirms šīs sesijas beigām, pirms 2012. Es sveicu jūs un vēlu jums vislabāko jūsu turpmākajā darbā šajā amatā lai jums darbs organizētos tikpat veiksmīgi kā šovakar. Bistošas. Paldies, komisārs kundze. Es arī vēlos, lai sadarbības starp Eiropas parlamentu un komisiju būtu arvien tikpat laba, kā tas bija šovakar.